pieņemti. Dāmas un kungi, jūs iepazināties ar 14. janvārī priekšstā, notikušās priekšsēdētāja konferences darba kārtību. Un tagad pieskarsimies mūsu darba kārtībai. Tātad pirmdiena, vai ir kādas izmaiņas, vai kāds vēlējās izteikties par pirmdienas darba kārtību? Nē, Nevienam komentāru nav, līdz ar to esam pieņēmuši pirmdienas darba kārtību. Otra diena. Protams, mums ir uh, jāapspriežas par to, kas ir noticis Haitī un saskaņā ar apspriediem, kas notiks starp politiskajām grupām. Mēs domājam, ka komisijas paziņojumu, kas būs uh, ceturtdien par zemestrīces Haitī šo punktu mēs piedāvājam pārnest uz rītdienas rītu, tātad uh, iekļaut to rītdienas darba kārtībā. Un uzstāsties uh, ārlietu uh, pārstāve un Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāja Baronesa Aštons kundze. Un tāpat. Uh, mēs varētu pārnest uh, eh, sekošu darba kārtības punktu no otrdienas uz ceturtdienu. Tie būs komisijas augstās pārstāvs paziņojumi par Eiropas Savienības attiecībām ar Tunisiju. Tātad šo punktu pārnest no otrdienas uz ceturtdienu. Un līdz ar to eh, šis jautājums tiks iekļauts komisijas paziņojumos. Mēs esam vienkārši samainījuši ar vietām šos divus darba kārtības punktus. Tātad par Haiti diskutēsim rītdien un par Tunisiju ceturtdien. Vai kāds kolēģis vēlētos par to izteikties? Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, mēs vēlējāmies arī jums novēlēt laimīgu jauno gadu, vai būs arī rezolūcija par Haiti, bet ja eh, rezolūcija tiks pieņemta, ja mēs vienosimies par rezolūciju, tad eh, tā tiks pieņemta tikai februārī. Paldies, jā. Mēs noteikti tūliņ apspriedīsim arī šo komentāru. Tā tad nav nekādu iebildumu līdz ar to. Paziņojums par Haiti būs rītdien un par Tunisiju runāsim ceturtdien. Nākamais darbkārtības punkts.